ka tad, kad priekšsēdētājs saka, dosim vārdu dārgajam, e, dārgai Matsoni kundze vai dārgai e, komisāram, ka tas ir pilnīgi e, atbilstoši tam, ko vēlējās sacīt priekšsēdētājs. Un tagad es gribu pateikties jums visiem un uztikšanos rīt.